Colleagues, I'm very, very sorry that we, we did. Kolēģis ļoti atvainojos, ka mēs eh, nesākām grupas sanāksmi laicīgi, jo koordinātora sanāksmes darba kārtība bija ļoti piesātināta, un es par to atvainojos. Lūdzu, ieņemiet savas vietas un sāksim darbu. Es par to būtu ļoti pateicīga. Excellent. So, we need first of all to adopt. Tātad vispirms mums ir jāapstiprina darba kārtība. Jūsu klusēšanu es uzskatu par piekrišanu izplatītajai darba kārtībai, tālāk 11. novembra un arī 1. un 2. decembra sanāksmes protokols arī uzskatu par uh, apstiprinātiem. Es domāju, ka uzklausīšana, kas notika šodien pirms pusdienām, bija ļoti noderīga, kas kalpoja par labu um, vielu pārdomām un iedvesmu tālākajam darbam. Gribu norādīt deputātiem, ka ir jauna administrātora sekretariātā Ina Sakolska. Ina Sokolovska, un mēs um, ceram uz uh, auglīgu sadarbību. Sokolovska ir no Lietuvas un pirms tam viņa strādāja FEM komitejā. Lūdzu, esiet jauki un laipni pret viņu. Tālāk man ir paziņojums par uh, baljāžu procesa uh, otro daļu. Kā jūs zinat, tad uh, pirmais process bija visai tāds magnēzmu apgrūtinošs. Es esmu pārliecināta un ļoti ceru, ka uh, Um, nākamais process uh, būs veiksmīgāks un ka sanāksmes, uh, sanāksmes gatavoties šim procesam jau ir notikušas. Un otrais baljāšu procesa posms notiks 21. aprīlī. Tālāk uh, Vācijas parlamenta pārstāvji apmeklēs mūs 4. maijā pēcpusdienā un 5. maijā mūsu pie mums eh, ieradīsies eh, komisijas vicepriekšsēdētājs Frans Timermaņkungs. Un jums ir iespēja padomāt par jautājumiem, ko viņam uzdot 5. maijā. Tālāk eh, par eh, petīcijām, eh, kas ir jāatver vai jāslēdz, neesmu nekādus iebildumus saņēmis, līdz ar to uzskatām šo sarakstu par apstiprinātu. Par koordinātoru sanāksmi man ir daži paziņojumi. Marta darba kārtības projekts ir izdalīts apspriešanai koordinatoriem. Nolēmām pātrinātajā kārtībā izskatīt tēti lūgumu rakstus un atzinumu par lūgumu rakstiem. Tos sagatavos Valensas kungs. Un lūgumi no politiskajām grupām tiks pievienoti Marta darba kārtībai Un, attiecīgi, tā kā lūguma ir daudz, tad tie tiks pievienot arī aprīļa un māja sanāksmes darba kārtībai. Mēs nolēmām negatavot atzinumu par subsidiaritātes jautājumu, un mans rekomendācijas netika ņemts vērā šajā gadījumā. Tālāk Otrais lūgums no zaļajiem par e, šo pātrināto procedūru. Mēs e, nolēmām e, to atlikt, jo mēs gaidām apelācijas tiesas lēmumu. Tālāk mēs uzklausījām grupu lūgums par uzklausīšanu par kara reparācijām, ko pieprasīja Marijas kungs un EKR. Grupa koordinātori to neapstiprināja, bet sociālistu un demokrātu lūgums uh, par ekonomikas krīzes ietekmi uz veselības aprūpas sistēmu. Šeit mēs pieņēmām kompromisu risinājumu. Tas ir politikas departaments organizēs semināru un tiks izmantota mūsu rīcībā esošā informācija, kas iegūta no pētījuma pēc liba pieprasījuma, un mūsu kolēģis eh, Bezkungs uzturēs eh, kontaktus ar politikas departamentu, lai attiecīgi tik ņemt vērā mūsu vēlmu šajā sakarā. Tālāk būs seminārs 26. un 28. aprīlī Varšavā, Polijā, kur tiksies uh, dalībvalstu ombudi. Es tur neieradīšos, diemžēl, bet eh, būtu labi, ja kolēģi varētu piedalīties un līdz rītdienas eh, pēcpusdienā pulksten sešiem gribētu lūk kolēģus pieteikties šim braucienam uz Varšavu. Vai ir kādi jautājumi? Nē? Go to. Mr. Marijas, you have... Marijas kungs, vārds jums. Ļoti īsi, jo mums jāķeras klāt. Tātad es gribētu teikt, ka katrā ziņā es nevaru piekrist uh, koordinātoru vairākuma lēmumam, jo tā bija tāds partijas grupa grupas koordinātori un sociālas un demokrāta grupas koordinātori, kas bija uh, pret mani ierosinājumu organizēt uzklausīšanu par Vācijas kā reparācijām. Es gribētu pateikties koordinātoriem no GOE un EFTD, kas balsoja pār manu priekšlikumu, kā arī uh, Alde un zaļie, zaļo koordinātoriem, kuri atturējās. Es paturu sev tiesības nāk lejā ar vēl vienu priekšlikumu šai sakarā. Paldies! Nav kolēģi savu. Tagad kolēģi gaida, lūdzu, solidāda. Nu, es nevēlos diskutēt atkal, jo mums nav laika tam. Mums ir visi pārējie lūguma raksti, kas jāizskata. Es gribēju teikt, vai jūs varētu uh, piefiksēt protokolām mm, iemeslu, kāpēc S un D ir šis uh, priekšlikums, viņu argumentāciju. Tas ir svarīgi un palīdzēs man izklāstīt uh, to pārējiem kolēģiem grupām. Tas um, arī būs svarīgi lēmuma pieņemšanai. Magī kungs, lūdzu. Paldies, atvainojiet. Mm, īsti nesapratu. Vai Eiropas pilsoņu iniciatīva tiesības uz ūdeni ir iekļauts sarakstā? Formāli tas tā bija, bet tagad, kad tika izsvietrota, ir vai ne? Jo programmā šķiet tā ir izsvietrota. Desmitais punkts darba kārtībā. Vai par kādu aizmirsu? Nē. Tā tad eh, pilsoņu iniciatīva, lai izbeigtu ekotīdu Eiropām. Tas izskan arī uzklausīšanām un uh, mēs esam dzirdējuši daudz ko par uh, šī lūguma raksta fonu. Protams, grūti ir savākt uh, nepieciešamo parakstu skaitu. Mēs izmantosim atgrieznisko saiti, gatavojot atzinumu par um, ECI regulas īstenošanu, kura Becērās kundze ir referente, un viņa noteikti ņems visvārā. Jā, mēs varētu uh, padiskutēt, vai vārdiņš failed jāiekļauj nosaukumā. Failed, tā kā kas cietas neveiksmes. Nezinu, vai tas tiešām cietas neveiksmes šis projekts, ja tik daudz pilsoņu tajā piedalējušies. Nu labi, viens miljons tur īsti nesavācās, bet uh, tomēr uh, uzmanība tika piesaistīta šim jautājumam, pateicoties iniciatīvai. Ļaušu jums izteikties. Mērķis kundze šeit. Es jūs meklēju visur. Varbūt uh, sniegsiet īsu kopsavilkumu par saturu un ceļu uz priekšu. Lielas paldies! Godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, lielas paldies par iespēju uzstāties šodien šeit. Um, jūs um, zināt, um, es esmu saņēmuši arī pēpas uztur šo dokumentu, mēs organizējam Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas eh, tika oficiāli pabeigta 2016. gada 22. janvārī ar 114 927 parakstiem. Bet tad eh, mēs izlēmām turpināt eh, vākt sarakstus, jo, kā jūs esat dzirdējuši par mūsu izaicinājumiem no rīta, pirmo mēnešu laikā mums bija grūti ievākt sarakstus, jo grūti bija um, organizēt šo vākšanas sistēmu. Un um, mēs izlēmām turpināt procedūru, jo uzskatām, ka ir daudz pilsoņu Eiropā, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Kopš um, tā brīža mums izdevies uh, ievākt papildu 70 tūkstošus pārakstu. Un kopumā mums tagad uh, ir 100 uh, tūkstoši, 185 uh, tūkstoši parakstu no pilsoņiem, kas vēlas novērst ekocīdu Eiropā. Tātad tas tagad ir jūsu rokās. Es vēlos izskaidrot, ko mēs domājam ar ekocīdu. Mēs esam iesnieguši direktīvas priekšlikumu par ekocīdu, esam daudz skaidrojuši situāciju šajā jomā. Un pamatīdēja ir aizraujoši vienkārša vides kaitējums jāatzīst par noziegumu. Un šim jābūt noziegumam, par kuru var saukt arī pie atbildības tiesas priekšā, īpaši tādus, kas e, izraisa liela izmēra e, kaitējumu un smagas sekas cilvēku tiesībām. Ja teiksim, valdība vairāk domā par nodokļiem nekā par cilvēku veselību, šī valdība jāsauc eh, pie atbildības. Un nozieguma eh, apzīmējums būtu tieši šāds ekocīts, jeb uh, vides iznīcināšana. Īstenībā ideja nav jauna, par to diskutēju nu jau 50 gadus. Ekocīts tika pieminēts blakus genocīdam, runājot par noziegumiem pret mieru. Arī Vietnamas kara ietvaros mēs eh, pirmo reizi redzējām īsto ekocīdu, un toreiz notika liela diskusija par šo tēmu. Tas toreiz notika militāriem nolaukiem, apzināti, nevis netīšām. Mums eh, jāatzīst eh, ekocīds par noziegumu, tas jau tā ir noticis, um, runājot par noziegumiem pret cilvēci, tas uh, tika atzīts par noziegumu Romas statūtos, kas tika pieņemti 90. gados, bet eh, pēc tam tika izņemts no šiem statūtiem. Tikai eh, pantā 82b4 ekocīds joprojām, uz ekocīdu joprojām ir atsauce. Mums jāmaina šī situācija, mums jau uh, ir valstis, kas atzīst ekocīdu par noziegumu, jo tās ir izvēlējušās um, transponēt likumdošanā toreizējos Romas statūtus, kur iekšā bija atsauce uz ekocīdu. Absurdi vienkārši tas, ka ekocīds šobrīd ir noziegums kara laikos, bet ne miera laikos, un tas mums ir jāmaina. Mums nepieciešama politiskā griba, lai tas notiktu. Kas īsti ir ekocīds? Jūs eh, tā redzat um, definīciju. Uh, proti uh, liela izmēra vides zonu izjaukšana vai iznīcināšana, uh, tā kā iedzīvotāju miers uh, un labklājība tiek traucēta. Mums uh, pastāv arī tests, lai papētītu, uh, vai ekocīds ir noticis vai nē. Mums jāskatās uz to, kas noticis ar ekosistēmu, jāplūko sugas, kas uzturas šajā teritorijā, tad jāpapēta, vai runa ir par lielas māra kaitējumu, vai arī ilgtermiņa kaitējumu, vai arī par ietekmi, kas ir ļoti graujoša, ļoti uh, nopietna, ļoti smaga. Teiksim, ja arī zonas teritorijas iedzīvotāji cieši no šīm darbībām. Un tad arī par iedzīvotāju labklājību vai mieru. Uh, vai tas tika iztraucēts. Te jārunā par deforestāciju, par naftas noplūdi, par eh, degvielas eh, noplūdi, eh, par gāzes noplūdi. Kanādā hm, notika, teiksim, nopietni plūdi um, Amazonijā tika izcirstas lielas mežu platības. Paskatieties, kas notiek um, Krievijā, Grieķijā ar aktuvēm, kas notiek ar frakinga procedūrām Lielbritānijā, manā valstī daudz par to tiek runāts. Cilvēki pamato savu rīcību dažādi, bet um, Eh, noziegums paliek noziegums. Un ekocīts ir labs veids, lai to atzītu un sodītu. Mums eh, tiesības ir ne tikai kā pilsoņiem, bet tiesības ir arī videi. Un, um, tās ir jārespektē. Vēlamies ekocīda direktīvu, kas piecos gadījumos nosektu uh, šo situāciju. Tātad, ja ekocīds notiek ēst teritorijā vai ja to pastrādā es pilsoņi vai arī es uzņēmumi, pat ja tas notiek ārpus Eiropas. Tad eh, tas skar to preču pakalpumu importu, kas notiek eh, pēc darbībām, kas ietver ekocīdu. Mēs nevēlamies šeit eh, radīt negodīgu konkurenci, tātad visiem piegādātājiem uz Eiropas Savienību būtu jāatbilst šiem nosacējumiem un tad arī ekocīdzi no banku vai finanšu iestāžu puses Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā jau ir jurisdikcija, lai pieņemtu šo direktīvu. Tas divreiz tika apstiprināts pirmo reizi, pieņemot ECI, jo mm, no rīta mēs dzirdējam, ka 40% no ECI tika noraidīti komisijā juridisko iemeslu dēļ. Un, um, ekocīda direktīva tika pieņemta. Līdz ar to komisija atzīst eh, šādas direktīvas iespējamību. Un arī juridiskie eksperti 2008-99 eh, direktīvas gadījumā ir snieguši eh, ļoti detalizētu ieskatu tajā, kā komisija būtu jārīkojas. Ekocīds ir um, var mums palīdzēt apturēt eh, bīstamas rūpnieciskās aktivitātes, var uzlabot mieru labklājību Eiropā, eh, rūpēties par vairāk inovācijām un sociālo taisnīgumu. Mm. Mēs darbojamies noteiktu likumu ietvaros, sabiedrības eh, izvēlas likumdošanu balstoties uz mūsu vērtībām. Šī brīža vērtību sistēma prioritizē tādas darbības, kas uh, nodrošina iedzīvotāju ja uh, labklājību un veselību, aizstāv iedzīvotāju ja intereses. Jā, teiksim, šobrīd uzņēmums vēlētos uh, vide draudzīgāku tehnoloģiju, kas ir dārgāka par citām, to šī brīža likumdošanas ietvaros būtu grūti pamatot. Uh, Mēs un arī 185 tūkstoši cilvēku, kas parakstījuši šo lūgumu rakstu, uzskatām, ka tas nav pareizi. Likumdevējiem jāpieņem pareizie lēmumi, jārūpējas par cilvēkiem. Neliels grozījums likumdošanā var daudz ko dot, un ekocīdu direktīva mums tiešām ir vajadzīga, jo šādi varam vērsties pret kaitējumu videi un uh, mazināt sociālās netaisnības vairāk par 185 tūkstošiem cilvēku no visām Eiropas valstīm. Šeit slaidā jūs redzat, šeit redzams tikai elektroniskie paraksti, jo papīra sarakstiem tur statistika nedaudz sarežģītāka, bet te jūs redzat valstis, no kurām ir mūsu parakstītāji. Tad tiešām visa Eiropa ir pārstāvēta. Visi uzskata, ka ekocīda eh, direktīvai ir eh, nākotne. Šādi mēs panāksim zem oglekļa ekonomiku, ilgspējīgāku ekonomiku un Eiropai jābūt līderei šajā cīņā. No rīta mēs dzirdējam, ka ir daudz problēmu ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu, daudz parakstu tika zaudēts. Atkārtošu saskaņā ar mūsu statistiku, kas varbūt nav pilnībā korekta, jo mums nav piekļuvas visiem datiem komisijas serverī. Mēs esam zaudējuši tikai 44% no um, parakstītājiem. Skaidrojums ir tāds. Uh, šie paraksti tika zaudēti parakstu ievākšanas um, veidlapā. Uh, jo veidlāpa ir ļoti sarežģīta un cilvēki vienkārši zaudēja pārskatu, aizpildot šo veidlapu, un viņi paši, daži no viņiem atzinās, ka bija ārkārtīgi grūti aizpildīt šo veidlapu. Es domāju, ka daudz vairāk cilvēku būtu gribējuši parakstīt, un tad sēdēja ekrāna priekšā un skaties uz visiem šiem lodziņiem un uh, kastītēm, kas bija jāatķeksē, un nesaprata, kas viņam īsti jādara. Un šādi mēs esam zaudējuši daudzus parakstus bet eh, tas tomēr bija veiksmes stāsts, jo mums ir izdevies izveidot eh, kopienu, mums ir paraksti, mums ir organizāciju un grupu atbalsts, un eh, mēs esam viena patiesa pilsoņu iniciatīva, jo aiz mums nav nekādas organizācijas, mēs esam pilsoņi, kas sanākuši kopā, lai aizstāvētu šo Eiropas iniciatīvu, mēs neeksistējām agrāk un agrāk Mēs neesam ne, nekāda struktūra, tāpēc uh, tas arī bija samērā grūti izdarāms, un esam lepni par 185 tūkstošiem parakstu, kas mums ir. Eiropā mums ir šie privilēģija. Mēs varam brīvi runāt, uh, piedalīties demokrātiskajos procesos, veidot nākotni, un um, tieši tas mūs iedvesmoja uzņemties šo milzīgo izaicinājumu, kaut arī daudz pieredzes mums nav. Daudz uzskata, ja mēs neesam laimīgi ar statusu quo, nevajag sūdzēties, vajag piedāvāt alternatīvu risinājumu. Ekocīda likumdošana ir šāds risinājums. Eiropa ir tehnoloģijas un iespējas uzņemties līderību, un ekocīdu direktīva mazinātu mūsu emisijas un ļautu mazināt atkarību no kaimiņiem austrumos. Mums uh, vienkārši jāiet uz priekšu, jāuzņemas uh, iniciatīva. Un uh, jūs visi varat mums palīdzēt. ECI piedzīvo daudz dažādu izaicinājumu un jo vairāk iespaidīgāks ir šis skaitlis - 185 tūkstoši parakstu. Tad lūdzu jūs eh, mūsu labā un nākamo paudžu labā nodrošiniet eh, konsekventu dialogu starp iestādēm, tā uzturēšanu pie dzīvības un eh, lai tas arī vainagojas ar reāliem panākumiem, kas palīdzēs videi un visai pasaulē. Paldies! Thank you very much and thank you for. Lielas paldies un paldies, ka pavadījāt visu dienu Eiropas parlamentā. Tas ir smags darbs un es to varu saprast. Tagad dod vārdu Olgai Kurpicai. Viņa šeit ir cerams. Varbūt Hans Lapatā viņš eh, par saturu mm, labāk var pastāstīt. Tad komisija lūdzu jums vārds. Jā, paldies, um, priekšsādātājs kundze. Komisijas vārdā mm, vēlos pateikties uh, Eiropas pilsoņu iniciatīvas un ekocīda iniciatīvas uh, um, um, brīvprātīgajiem un um, atzīšos šī iniciatīva uh, ļoti palīdzēs Eiropas ekosistēmām un biodaudzveidībai Eiropā. Jā, pasvītro, ka svarīgi arī informēt pilsoņus par situāciju, tās cēloņiem un iespējām atrisināt šīs problēmas iniciatīvas ietvaros pareizi norādīts uz uh, Eiropas Savienības vides likumdošanu, kuras mērķis ir pasargāt vidi daudzos līmeņos, arī augstos līmeņos. Pēdējo 50 gadu laikā vides likumdošana ir uh, paplašinājusies, uh, lai pasargātu mūsu mantojumu, uh, lai novērstu klimata pārmaiņas, lai pieminētu tikai dažus šīs likumdošanas aspektus un lūgumraksta aspektus. Un tagad mēs uh, aizvien labāk saprotam, ka likumdošana pat par sevi negarantē mērķu sasniegšanu. Tā ir jāpiemēro praksē. Relevanti un efektīvi. Eiropa ir virkne relevantu rīku, lai risinātu šos problēmu. Pagaidām šie uh, rīki vēl nav tik iedarbīgi, kā mēs būtu vēlējušies, un tāpēc komisija vērtē situāciju un uh, domā, kā īstenošanu uzlabot. Vēlos norādīt uz diviem esošiem instrumentiem, kas ir svarīgi ekocīdu direktīvai. Uh, Vispirms vides noziegumu uh, direktīva un vides atbildības direktīva. Vispirms 2899 eh, C mm, eh, direktīva par vides aizsardzību krimināla likuma, krimināla likuma palīdzību. Eh, tur runa ir par sankcijām, kas paredzētas par kaitējumu nodarīšanu videi. Tur runa ir par nodarīto kaitējumu, gaisa, augsnes, ze, ūdens kvalitātei, kā arī par kaitējumu dzīvniekiem vai augiem. Tā tad var secināt, ka kriminālā likumdošana spēkā jau nosedz kaitējumu nodarīšanu vidē. Un tagad vides atbildība 2435 EC par Uh, atbildības uzņemšanos mm, vidas kaitējumu gadījumā. Šī direktīva uh, paredz uh, rīcības, rīcību gadījumā, ja tiek nodarīts kaitējums videi un piemērots tiek princips piesārņotājs maksā. Operatoriem, kas piesārņo dabu, ir par to jāmaksā, un ja uh, jā, parūpējas par to, lai likvidētu nodarīto kaitējumu pilnībā. Mēs um, joprojām visaptvēroši analizējam šo vidas atbildības direktīvu un pētam, vai tā tiešām ir pievienota vērtība. Vides uh, atbildības direktīvas pievienotā vērtība slēpjas uh, tajā, kā tā tiek piemērota visās dalībvalstīs un vai visas dalībvalstis eh, to arī ir transponējušas nacionālajā likumdošanā. Pilsoņi spēlē ļoti svarīgu lomu vidas aizsardzības nodrošināšanā Eiropas Savienībā. Aicinām pilsoņu iniciatīvu eh, līdz ar to palīdzēt ar eh, priekšlikumiem par spēkā esošas uh, vides likumdošanas labāku īstenošanu. Mums ir, teiksim, tiek gatavota vides informēšanas direktīva, tiek gatavots arī ietekmes novērtējuma direktīvas projekts un um, papildu direktīva par atbildību. Mēs arī veicam daudzus pētījumus šajā jomā un um, mēs redzam, ka sadarbība starp vides organizācijām un NVO, kā arī e, Eiropas iestādēm ir uzlabojusies, un tas palīdz arī vidi labāk pasargāt. Mums ir arī stratēģija 2020, un tur runa ir par zaļo infrastruktūru un to, kā tā var palīdzēt lauksāmniecībai, zivsāmniecībai un mežsāmniecībai. Uh, Protams, vienkāršu atbilžu mums nav. Un tieši tāpēc mums eh, jāvirzās uz priekšu pie atsevišķām sadaļām, mums jāaptur eh, videi nodarītais kaitējums un jānodrošina ilgtspējīgā attieksme turpmā, attie, attīstība turpmāk. Um, uh, Lielas uh, paldies! Uh, tās bija komisijas ieguldījums šajā diskusijā. Tagad dod vārdu kolēģiem un uh, dod vārdu Tēlorkungam pēc tam Ždanoks kundzei. Paldies, priekšstās kundze! Jāsaka, ka no uh, sākuma, un tad bija komentārs par pilsēņu industrijas progresu, un uh, ir skaidrs, ka tā nego miljonu uh, pil, pilsoņu pārākstu, tomēr tas bija ļoti efektīvi, jo cilvēki tika informēti par šiem jautājumiem. Es pavisam īsi runāšu, jo jau uh, tik iepriekš uh, daudz kas te pateikts, un arī komisija ir atzinusi vajadzību pēc likumdošanas par ekocūdu, bet es domāju, ka mums kā deputātiem ir atbildība garantēt to, ka šis būtiskais priekšlikums Eh, tomēr virzās uz priekšu, un eh, tas tiek atzīts Eiropas līmenī. Mūs, eh, mēs nedrīkstētu pieļaut, ka tas tiek apturēts, un tāpēc es aicinu komiteju mm, kaut kādā veidā diskutēt par šo jautājumu, par ekocīdu plenārsēdē, un to vajadzētu skatīt arī Lībē un Envī komitejā, un es vēlētos arī aicināt uh, komiteju veikt neatkarīgu pētījumu uh, par uh, likumdošanu un ekocīdu, koncentrējoties uz Eiropas Savienības perspektīvu. Es uh, ļoti atbalstu komisijas teikto, tomēr, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es nezinu, cik daudz ir bijušas apsūdzības krimināla tiesībās. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai būtu noteikta atbildība un tiktu izmantota atskaitīšanās un būtu sodi par pārkāpumiem. Citādi tas vienkārši ir tāda karsta gaisa klusīšana, un tāpēc es vēlos teikt, ka ekocīda likumdošana ir pamats principām piesārņotājs maksā, un, un, manuprāt, ir pienācis laiks realizēt šīs idejas. Paldies! Lielas paldies par jūsu teikto, un tagad eh, vārds eh, Ždanoks kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšstājs kundze. No sākuma vēlos uzdot eh, jautājumu komisijas pārstāvim. Uzklausījām jūsu argumentus. Tātad, cik es sapratu, ir pietiekami daudz dažādu tiesību aktu un direktīvu. Kāda eh, būtu jūsu atbilde? Eh, gadījumā, eh, ja viens miljons parakstu tiktu savākti, vai tas mainītu jūsu pozīciju vai arī nē? Mm, vai tikai tāpēc, ka pietrūks 180 tūkstošu parakstu, jums dod tiesības ignorēt šo iniciatīvu, jo redzēt, komisija pati vada var ķerties pie šiem dokumentiem, jūs varat tos eh, dažādi eh, grozīt un ierosināt jaunu direktīvu. Eh, pat tad, tātad, ja ir šie 185 tūkstoši parakstu, es tiešām vēlos to saprast, tāpēc, ka tas ir jauns instruments. Un mēs redzam, ka ir dažādas problēmas, kļūdas, tomēr. Kāda būtu jūsu reakcija, ja būtu viens miljons parakstu? Un Šorīt es eh, nevarēju būt eh, klātesoša sanāksmē, kad jūs um, uzstājāties, tomēr. Kurā valsts bija atbaldīga par elektroniskajiem parakstiem, jo, cik es saprotu procedūru, tad ir. Jāsavāca pāraksti pirmajā eh, fāzē vienā valstī. Uh, Varbūt vienkārši valsts nebija veiksmīgi izvēlēta. Un tas ir viens jautājums. Paldies. Uh, Valīnas kundze. Paldies. No sākuma. Vēlos uh, apsveikt uh, Eiropas parlamentu un šo komiteju par eh, to, ka mēs eh, eh, uzklāsā, uzklāsījām šīs, šos lūgumrakstus, kaut arī neizdevās sākt pārakstus dažās valstīs, kā Spānijā bija 10, 12 likumdošanas priekšlikumu, kaut arī tie guva 500 tūkstošus pārakstu un joprojām tie tika norādīti. Tāpēc es domāju, ka te tiešām ir paveicis lielisks darbs pie šīs iniciatīvas, un tas ir arī ļoti jūtīgs jautājums. Parasti šeit lūgumrakstu komitejā mēs strādājam ar šādiem jautājumiem saistībā ar vidi, Esam daudz eh, dzirdējuši par eh, dažādām vietām, piemēram, eh, Almarijā ir ļoti intensīva olīvu lauksaimniecība. Tam tiek izmantots viss pieejamais ūdens no dažādām pazemes piegādēm, un 70 litri katru sekundi vienkārši pazūd. Līdz ar to mums ir jāglāb, eh, jāsargā šīs eh, mm, vidas tiesības. Eh, tas ir lieliski, ko esat izdarījis ar šo iniciatīvu un jāskatās, ko komisija un parlaments tālāk var dalīt. Hauzakāms kundze, lūdzu. Um, thank you, uh, uh, Chair. The... Paldies. No sākumā vēlos pateikties cilvēkiem, eh, kuri eh, cīnās par ekoceida eh, iniciatīvu. Ir ļoti labi, ka tiek virzītas priekši, priekšlikums šajā jomā, un es ļoti vēlos atbalstīt aicinājumu rīkoties visiem deputātiem Vēlos arī mm, ierosināt nosūtīt šo iniciatīvu, nē, ne tikai Envi komitejai, ne tikai Libes komitejai, bet arī Agri un Fīšu komitejām. Jo uh, lauksaimniecības uh, politikai Eiropas Savienībā ir uh, katastrofālas sekas um, uz ekosistēmu. Ne tikai Eiropā. Tā ir atbildīga par lielu daļu ekocīdu. Man arī jautājums eh, komisijas pārstāvim, kad eh, pastāv interešu konflikti starp Eiropas rīcību politikām un Eiropas eh, tiesību aktiem. Mm, kā tādi gadījumi tiek risināti? Kad no vienas puses Eiropas lauksainsības politika koncentrējās tikai uz izaugsmi un aizvien lielāku izaugsmi, eh, kā no otras puses var eh, teikt, eh, ka mums ir jāaizsargā mūsu ekosistēmas. Paldies! Paldies! Vēl viens kolēģis vēlas izteikties, Eleonora. Un pēc tam man nāksies slēgt runātāju sarakstu un ķersimies pie nākamā darbkārtības punkta. Paldies, Raštājs kundze! Es vēlos pateikties jums par šo prezentāciju, Eh, paldies eh, par veikto darbu, vācot visus pārakstus. Paldies, eh, ka turpināt cīņu. Vēlos teikt, ka, protams, īsta un pareiza Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana ir īstais ceļš, un dažkārt un pārāk bieži mēs redzam, ka tas tā tomēr nenotiek. Un ir līdzīgi gadījumi, Eh, kur var atrast Eiropas eh, likumdošanas pārkāpumus, eh, ir situācijas, kāda piemērošana nav pareiza, tas netiek pareizi īstenots. Un es arī vēlētos teikt, ka iespējams tās, ka mums joprojām trūkst epidemioloģiskas analīzes pētījumu mūsu dalībvalstīs. Mm, tas vismaz palīdzētu noteikt, kas īsti ir galvenās problēmas, ko izraisa dažādi piesārņojuma avoti, mm, kad notiek ekocīts arī Eiropā. Un pamatā. Vajadzētu vairāk izmantot zinātnisku analīzi ūdenīm, eh, gaisam, augsnei. Par to visu vajadzētu arī labāk runāt ar sabiedrību, ar pilsoņiem. Tāpēc, ka um, arī viņiem nākas rīkoties ar uh, kopīgo lāmu, labumu kādā teritorijā. Un vēlos teikt arī to, ka viena lieta ir cieši saistīta ar pašu ekocīdu, kā arī vidas noziegumiem, jo mēs redzam, ka pēdējā Eirojust uh, ziņojumā no uh, pagājušā gada novembra ir paziņots, ka Eh, vidas eh, nozieguma pārāk cieši tiek saistīta ar organizēto noziedzību, un tas ir vēl viens liels eh, aspekts, ko mums vajadzētu risināt šeit, Eiropas Savienībā. Mums ir jārīkojas, lai mēs varētu tātad, risināt šīs problēmas, kam ir milzīga ieteikme uz muzaldīvāsīm. Thank you very much. Paldies! bija jautājums, kas tika uzdots komisijai, vai jūs eh, varētu um, pēc ātrāk atbildēt? Eh, Lielas paldies! Es eh, ļoti vēlējos atbildēt ātri Žanakas kundzei. Jūsu jautājums, protams, ir ļoti teorētisks. Mēs dzirdējām šorīt, tātad, sanāksim, mm, pirmajā daļā ka mums vajadzētu tik tiešām izmantot labas e, idejas, e, ja tās arī radušās arī citā kontekstā, un es e, domāju, ka visi to var darīt, un, protams, ka komisijai ir iniciatīvas tiesības. Un šīs iniciatīvas nāk no dažādiem sektoriem. Tas var būt politiskais konteksts, kolēģi ierosinājums, startautiskās organizācijas, kādi novērtējumi. Līdz ar to Nu, tas ir, eh, ir saistīts ar to, kā jūs domājat, un arī Timermans kungs šorīt skaidri pateica, ka mums, eh, ja eh, iniciatīvai neizdodas panākt noteikto parakstu skaitu, tad vajadzētu noturēt politiskas debats, un tas ir tas, ko mēs šodien šeit darām. Un tas ir ļoti pozitīvi. Un jautājums par to, ko komisija darītu tad, ja miljons parakstu tiktu savākti, uz to ir ļoti grūti atbildēt, tāpēc ka pilsoņas dzīves regulējumā ir norādīts, eh, tātad, ka ir šāds eh, institucionāls ietvars ar noteiktām procedūrām, un tad, eh, ja būtu bijis viens miljons parakstu, tad um, tiktu ierosināta ļoti specifiska institucionāla procedūra, tātad starp, būtu, būtu tikšanās ar komisiju un organizatoriem, un tā ir. Um, Un tad mēs esam vienkārši ierēģi, kuri šobrīd īsti nevar teikt, eh, ko eh, komisija politiskā ziņā darītu tad, ja šis miljons tiktu arī savākts. Paldies par šo atbildi. Paldies par šo godīgo atbildi. Un eh, paldies, ka piedalījāties arī šī rīta uzklausīšanā. Tas ir ļoti labi, ka mēs divas institūcijas skupīgi sastrādājamies pie šādiem jautājumiem. Es domāju, ka mēs varētu beigt darbu pie šī darba kārtības punkta. Esam uzklausījuši jūsu eh, pieredzi, eh, uzklausījām, kādas ir eh, grūtības savācot nepieciešamo parakstu skaitu. Es domāju, ka tagad mēs varētu izmantot šos rezultātus, uzklausīt to pieredzi, un nākamais mūsu darba kārtības punkts ir atzinums par Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulējumu, un referente ir Beseras konze. Beatrisa. Un e, viņi pilnīgi noteikti e, ņems vērā šo jautājumu. Un viens veids, kā iet tālāk, e, būtu, ka mēs to visu ņemam vērā un arī ņemam vērā Hazekāmpes kundzes padomu un tad ziņojam Envi komitejai un lauksensības un zilsensības komitejām lai arī viņi iesaistītos eh, kādos pēcpasākumos eh, attiecībā uz eh, šo punktu. Es pieņemu, ka jūsu klusēšana ir piekrišana. Paldies! Un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Micī kundze mm, pavisam drīz dosies uz Maltu, tāpēc pēc tam, kad būs šo devusi vārdu Beatrisai, es nekavēties došu vārdu jums. Paldies pavisam īsi. Attiecībā uz atzinu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Eh, daudzi no mums eh, zina, mm, kas eh, tika skatīts šī rīta sanāksmē, bija ļoti būtiski tas, ka šī um, uzklausīšana bija ļoti rezultīva, auglīga, un tā tiešām sniedza priekšstatu pār šo jautājumu. Un um, tur bija viedokļa apmaiņa. Domāju, ka visi vairāk vai mazāk domāja līdzīgi. bija tāda vispārēja sajūta, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai vēl ir nepieciešams daudz darba, ir jālikvidē dažādi šķēršļi un ir jārada kaut kas tāds, kas būtu ļoti noderīgs instruments. Kāds būtu arī ļoti tāds pieejams, tuvs pilsoņiem. Mēs varam mācīties no pagātnes pieredzes Mm. no tām uh, iniciatīvām, kurām ir izdevies sanākt visus parakstus, kā arī uh, no tām iniciatīvām, kurām tas nav izdevies. Varējām eh, mācīties uh, no mm, asociācijām, kuras uh, strādā uh, pilsoņu līdzdalības jomā un cenšas uh, panākt uh, izmaiņas um, ar šādu instrumentu izmantošanu. Uzklausījām uh, Change organizāciju šorīt, uzklausījām arī akadēmiķus no universitātēm. Es domāju, ka tas bija ārkārtīgi interesanti. Un kas attiecās uz uh, atzinumu, eh, kuru mēs eh, esam eh, šeit iesnieguši. Es domāju, ka tā ir lieliska iespēja. Mums ir iespēja sadarboties ar EFKO šajā gadījumā. Un pretēji tam, kas varētu notikt ar citiem atzinumiem, es domāju, ka šī sadarbība būs ļoti efektīva. Mēs vēlamies nodrošināt, lai lēmumi tiktu eh, pieņemti, eh, lai eh, tiktu pārvarēti šķēršļi, ar kādiem saskars iniciatīva šobrīd. Un tādi ir vairāki. Kas ir jārisina? Mm, ideja par to, ka varētu būt tāda kā viens piedars attiecot visās dalībvalstīs, mums palīdzētu strādāt ciešā saistībā ar komisiju. Un tas mums ļoti palīdzētu attiecībā uz informācijas plūsmu. Uh, Mums eh, jau ir eh, šādas eh, lietas, mums ir nepieciešami darbinieki, tomēr viņi ir jāpadara efektīvāki, ir jāuzlabo pilsoņu zināšanas par iespējām. Un vēl viens aspekts, kas ir ļoti svarīgs, ir tas, ka ir jānodrošina līdztiesība attiecībā uz institīvas īstenošanu. Un mums arī ir jāpanāk kaut kāda veida identifikācijas sistēma tiem, kuri paraksta lūgumrakstu. Un mums vajadzētu arī eh, nodrošināt eh, to, ka ne tikai tie, kuri ierosina iniciatīvu, eh, ka viņi tiek juridiski aizsargāti, ir jānodrošina, ka iniciatīvas ir juridiski pamatotas, ka tās tiek izvirzītas. Un mums arī jāgarantē, ka process ir pietiekami pārskatāms. Un cilvēki zina, kas notiek. Un tā, es domāju, pilsoņus ir jāiesaistā plašsaziņas eh, līdzekļi, ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie instrumenti. Es arī vēlējos eh, uzsvērt, eh, ka šis process, kas tiks īstenots ar šī zinojuma palīdzību, ir virzīts uz to, lai teiktu skaidri pateici, ka tas ir kas vairāk par vārdiem vai mm, papīra gabalu. Tas ir kas tāds, ko pilsoņi var reāli izmantot. Ne tikai paužot viedokļus, tas ir kas tāds, eh, ko viņi var izmantot, lai iesaistītos un eh, lai eh, kļūtu iesaistīti politiskā dialogā visizākajā nozīmē. Es domāju, ka tas, ko teica Timermans kungs par šo jautājumu, ir ārkārtīgi būtiski. Labi, tagad eh, pavisam īsa diskusija. Jāsaka, ka mm, tiešām tādēļ, kā koordinātors sanāksmi ievilkās, um, mums attiecīgi ir ļoti maz laika. Es par to vēlreiz atvainojos, bet tagad došu vārdu Micī kundzei nekavējoties. Paldies, priekšsādātāji! Tāpat kā daudzi kolēģis arī šorīt no rīta piedalījos uzklausīšanās, tās bija ļoti noderīgas, jo mēs dzirdējām viedokļus, ko pauda daudz cilvēki, tur bija ļoti daudz pamatotu iebildumu, ļoti daudz labu priekšlikumu, un es domāju, to vajadzētu paturēt prātā, kad virzīsim šo iniciatīvu uz priekšu. Un piekrītu tam, ko Besers kundze teica, un lai arī ziņojums vēl nav prezentēts, tomēr gribēju pateikt, ka Es gribētu nodrošināt, lai pilsoņi, kuriem tiesības tiktu dotas, šīs tiesības arī varētu izmantot, jo ļoti bieži mūsu pilsoņiem ir tiesības, bet eh, viņi nespēja šīs tiesības realizēt. Tādēļ es patiešām gribētu, lai pilsoņu iniciatīva nekļūtu par tīri tādu akadēmisku pasākumu, eh, kas ir kā žests, ko pilsoņi izmantot nevar. Ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi varētu aktīvāk iesaistīties politiskajos procesos. Mums vajadzētu pilsoņus izglītot arī par to, kā viņš šīs tiesības varētu izmantot. Caurskatāmība un izglītošana šajā procesā ir ļoti svarīgi aspekti. Mums būtu jānodrošina, lai katrā dalībvalstī ir pietiekami daudz informācijas un lai cilvēki varētu viegli izmantot šo instrumentu. Jo, ja, piemēram, jūs piekrītat kādai iniciatīvai, bet ja jūs nezināt, kā reāli pievienoties uh, šai parakstu vākšanas uh, procedūrai, tad tas ir bezmērķīgi. Tādēļ vajadzētu izveidot uh, pārakstu vākšanas sistēmu internetā tieši saistē, lai cilvēki varētu to efektīvi izmantot. Tālāk vajadzētu raudzīties, lai šo instrumentu neizmanto lobby, bet indivīdi, pilsoņi. Un Jā, protams, lobby zināt, kā izmantot šīs lietas, bet mēs gribam, lai maksimāli tiktu likvidēti šķēršļi tam, ka cilvēki varētu izmantot šo savu iniciatīvas tiesību. Tā kā šis instruments nav domāts tikai un vienīgi lobbyiem vai lielajiem gudrajiem, bet pilsoņiem. Es kā ēnu referents par šo jautājumu esmu gatava sadarboties ar referenti, lai notrošinātu, ka pilsoņi uh, var izmantot šo demokrātijas instrumentu maksimālā apjomā. Paldies! Paldies un uh, novēlu jums jauku ceļu atpakaļ uz mājām, uz Maltu, un tagad vārds Hazekam kundzei. Paldies priekšsētā runāšu holandiešu valodā. Es nesmu nedaudz sarūktināta sakrā ar šo pilsoņu iniciatīvu. Ne nu, jau tāpēc, eh, ka man nepatīk šī iniciatīva vai tas, ko pilsoņi ir izdarījuši, tas ļoti mm, labi, ka, ko viņi ir izdarījuši, bet um, ir tehniskās problēmas, netiek izpildīts nosacījumi, eh, pastāv visādi ziņā traucējumi un būtu labi tomēr mācīties eh, no mūsu kļūdām, meklēt risinājumus nākotnē, lai uzlabotu situāciju. Vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt. Komisija bieži nevēlas uzņemties atbildību. Visu laiku atkārto, tā nav mūsu kompetence. Tā tas nevar turpināties. Ja Mēs eh, pie tētība aplaukojam pilsoņu iniciatīvu vairāk eh, par miljonu cilvēku parakstījuši šo lūgumu rakstu, vairāk par 300 eh, organizācijām ir iestājušies par šo iniciatīvu, un tad komisija aizbildinās ar to, ka tā nav tās kompetence, un tas, manuprāt, ir pārāk vienkāršoti. Nu, tik daudz cilvēku pat iestājas, un komisija nevēlas uzņemties atbildību nu, tomēr vajadzētu pievērst tam uzmanību. Paldies! Mrs. Curtin Darling. Darling kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribu piekrist, ka šī rīta uzklausīšanas bija uh, visinteresantākās, ko esmu piedzīvojis Eiropas parlamentā. Bija tiešām ļoti daudz informācijas, ļoti daudz runātāju, un tas bija tiešām ļoti informatīvi. Es domāju, ka ziņojumā vajadzētu atspoguļot pilsoņu iniciatīvu rezultātus, un es uh, piedalījos um, lūguma rakstu sagatavošanā par tiesībām uz ūdeni, un tiešām bija ļoti skumīgi redzēt, ka gala rezultātā tik maz tika sasniegts, zinot to, cik daudz pūļu bija jāpieliek, lai pārvalētu tehniskos šķēršļus lūguma rakstu sagatavošanai un iesniegšanai. Uh, Un tādēļ es domāju, ka ir jādomā par vienotu un vienkāršotu formātu. Formātam ir jābūt daudz, daudz vienkāršākam nekā tas ir tagad. Es domāju, ka ir jāpadomā par pilsoņu iniciatīvu tēmām, it īpaši Eiropas Savienības kompetenci jomā. Uh, Tiesību akta definīcija nozīmē to, ka nav iespējams organizēt pilsoņu iniciatīvas, piemēram, par tirdzniecības politiku. Tieši tādēļ TTIP um, pilsoņu iniciatīva tika noraidīta. Politiski tas nozīmē, ka ir vesela rinda politikas joma, kas ir neaizsniedzamas tās ir visas tās jomas, par ko Eiropas Savienība ir politiski atbildīga, un es domāju, par to ir jārunā ziņojumā, jo es domāju, ka te uz spēles ir likta visa procesa um, uzticamība. Paldies! Paldies! Polšaks! Paldies priekšsēdētājiem! vēlos izcelt vienu punktu, pievērstam jūsu uzmanību. Šodienas, šodien bija izceltē ziņā, ka daudz kas tika izskaidrots, un uh, mēs varam pavērot arī, kā mēdīja rēģēs, jo, nu, tagad uh, šīs tēmas uh, ir uz galda. Un tagad jāuzmanās, kā turpināsies šī diskusija, vai viss noritēs pozitīvi vai negatīvi, var jau aiziet abos virzienos, un ja šī attīstība nebūs pozitīva, mums jāuzņemas atbildība, bet arī jā, mm, norisi būs laba, pozitīva, arī tad tā būs, tas būs, var teikt, mūsu nopelns. Esmu ēnu referents manā grupā un um, apsolu, uh, iesniegt grozījumus, lai tekstu redakcionāli uzlaboti. Šeit arī EOS, uh, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācija, uh, mūs atbalsta, un šī ir ļoti atpazīstama organizācija, un tās redzamību var izmantot arī šīs iniciatīvas labā. Paldies! Runātāju sarakstā kolēģi vairāk nav un lūdzu neceliet rokas, jo mūsu laiks sāk pietrūkt. Tātad pastāstīšu, ko darīsim tālāk. Atzinuma projekts vispirms tiek skatīts 16. aprīlī, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. aprīlis un pēc tam balsosim 23. jūnijā šajā komitejā. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir atzinums par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu tiesības uz ūdeni. Referente ir Margarete Alkēna, un mūsu prieks, ka jūs esat šeit un neatrodaties līdmašīnā, jo eh, šķiet bija informācija, ka jūs varētu arī nebūt. Paldies jau un atvainojos par sajukumu, bet es nolēmu, ka man ir jāatliek tas, ko daru Dānijā, lai mēs varētu virzīt šo jautājumu šeit komitejā. Tātad. Es neko neesmu rakstiski sagatavojusi, jo šorīt no rīta, kā jūs zinat, bija uzklausīšana, bet ja šis instruments ir instruments, ko mēs gribam tiešām reāli pilsoņiem piedāvāt, tad mums ir jānodrošina vismaz tas, ka, ja komisija kaut ko sola, tad lai viņi to arī izdara. Man šķiet, ka mēs esam izstrādājuši pieņemamas procedūras, nodrošinām, ka ir uzklausīšanas pilsoņu iniciatīvas veiksmīga gadījumā un par tiesībām uz ūdeni. Tātad par šo iniciatīvu uzklausīšanu notika vairāk nekā pirms gada, pagājušā gada 17. februārī, kur klāt bija mūsu komiteja, IMCO un DEVA komitejas. Deviņpadsmitajā martā bija komisijas paziņojums komunikē, ka viņi rīkosies šajā sakarā. Pēc tam komisija neko neizdarīja Es zinu, ka mums ir jauns komisijas sastāvs, kas uzskata, ka vīdes jautājumi tās ir eh, sīks lietas, sīkumi, un viņi uzskata, ka vīdes jautājumi ir vairāk tādi sieviešu jautājumi, un man ir bail, ka šajā gadījumā, līdzīgi kā citos gadījumos, komisija izturēsies pret vidas jautājumiem nenopietni kā pret mazāk svarīgiem. Ja mēs gribam, lai šis instruments darbotos, tad mums ir kaut kas jādara. Mēs gribam ne tikai vārdus, bet arī darbus. Mums ir jāraugās, lai likumdošana būtu laba un lai ūdens pārvaldības likumdošana tiktu pienācīgi sagatavot. Es gribētu, lai NV komiteja darbojas arī aktīvāk, bet mūsu komitejai vajadzētu censties uzsvērt to, ka Orhusas konvencijas pārnešana dalību valstu likumdošanā ir jāuzlabo. Daudzas nevalstiskās organizācijas nemaz par to nezina. Un tas arī nezina uh, par pārsūdzības iespējām, vispirms jau dalību valstu līmenī, par šīs likumdošanas netransponēšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu lielāku caurskatāmību gadījumos, kad komisija operē ar noteiktu informāciju par ūdens stāvokli vai par ūdens baseinu stāvokli. Mēs runājam par svarīgām direktīvām, bet ja tās netiek respektētas, tad rodas problēmas. Noslēgumā. Es lūgtu ēnu referentiem iesniegt savus priekšlikumus vēlākais līdz pirmdienas pēcpusdienā, lai es varu iestrādāt to ziņojumā. Un paldies, ka bijāt tik pacietīgi. Man šķiet, ka bija ļoti svarīgi, lai mēs tiešām uzklausītu mm, šo procesu šorīt no rīta. Paldies, Margaret, un tagad Nāgī kungs lūdzu. Az eladó véleményét és... Lielas paldies. Paldies par jūsu viedokli. Kā EPP pārstāvis uzskatu, ka mēs varam veiksmīgi sadarboties un veiksmīgi rīkoties vides labām. Esmu arī vides komitejas loceklis un um, esmu uzturu kontakts ar vidas ministriju, zinu, cik svarīgs mums visiem ir ūdens un ūdens resursi pieejamība. Un ļoti labi, ka mums ir šī pilsēņa iniciatīva par ūdeni, kas ir izgājusi visu ceļu līdz pat komisijai. Katrai komisijas reakcija bija tāda diezgan kūtra un līdz priekšlikumam uh, nav lietas aizgājušas. Un, nu, tas tā tiesiski politiskā situācija droši vien, kas apdraud šo iniciatīvu, ko citādi varētu uzskatīt par panākumu. Tagad mēs nezinām, kas notiks ar šo iniciatīvu. Eiropas pilsoņi šādi zaudē uzticēšanos eh, institūcijām, un tas varētu būt jauns trieciens Eiropas Savienības tālam. Šis instruments tika uzņemts Lisabonas līgumā, jo eh, pārstāvības, tas ir līdzdalības demokrātija, Eiropā ir jāuzlabo. Un jau mums ir iniciatīvas, ko atbalsta vairāk par miljonu pilsoņu, un ja rezultāts eh, ir eh, neeksistējošs, tad pilsoņi vienkārši neticēs vairs Eiropai. Uh, Mēs teicām, ka EPI mums ir nepieciešama procedūra, kas gludi funkcionēs, bet joprojām ir problēmas ar parakstu ievākšanu. Grūti saglabāt pārskatu. Mums nepieciešami tādi tehniski instrumenti, kas ir e, lietotājiem draudzīgi, un tad centrālajiem birojiem arī jābūt pieejamam, e, lai varētu pasūdzēties vai arī uh, Uh, pieprasīt papildu informāciju. Neskatoties uz uh, šiem šķēršļiem, vairāk par miljonu sārakstu tika ievākts, un kaut galā komisija tomēr noraida šo uh, likumdošanas aktu. Mums kaut kas jādara kā parlamentam. Labi, ka šodien mēs skatām tālāk šo iniciatīvu, bet ar to vien nepietiek komisija arī kaut kas jādara. Un dalība valstis uh, vajadzētu motivēt, lai tās sadarbotos šajā lauciņā. Parlaments varētu uzņemt uh, savā darbā programmā šo jautājumu, vai arī visas pilsēņu iniciatīvas, kas ir veiksmīgas parlaments taču nevar ignorēt uh, lietas, par kurām iestājas vairāk par miljonu pilsoņu. Īpaši, ja runa ir par ES kompetencēm. Tas noteikti jāskatā darba kārtības ietvaros, jo te runa ir par pilsoņu uzticēšanos, kas mums ir ļoti svarīga. Un šādi arī Nacionālajā parlamenta un uh, Nacionālās valdības varētu pievērsties uh, šim tematam. Can... Paldies! Un... Tātad termiņi ir šādi. Atzinuma projekts tiks apspriest 17. martā. Margareta nebūs klāt, bet viņu pārstāvēs kāds cits no zaļo grupas. Grozījuma izniegšanas termiņš 27. marts. Balsosim komitejā 5. maijā. Tālāk mums ir vēl viens atzinums par pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā, uh, ikgadējais ziņojums un referente ir Soledada Kabezon Ruīza. Vārds jums. Es paldies. Izteikšos īsi. Ne tikai tāpēc, ka Šī diena bijusi ļoti intensīva, bet mums ir vēl lūgumrakstu iesniedzēji jāuzklausam. Bet, var sakot, ievadam. Teikšu, ka šis punkts ir ļoti svarīgs mums visiem, jo runa ir par centrālo elementu visā šajā Eiropas schēmā. Prot, runa ir par to, kā mēs Eiropu saprotam un uztveram. Runa ir par pamatiesībām. Un šis tomēr ir mūsu pilsoņu pamatiesības, un uh, tas skar arī visus pilsoņus. Šīs pamatiesības nostiprinātas līgumos, tiek uh, ikgadēji pārskatītas, un arī šobrīd notiek svarīga pārskatīšana, bet situācija ir tāda, kas uh, pārbauda mūsu apņēm, apņē, apņē, apņēmību, jo mēs, esam, mēs piedzīvojam krīzi un um, tieši krīzes apstākļos uh, pamatiesība ievērošana, nodrošināšana ir īpaši svarīga un pieprasa īpaši daudz pūliņu. Līdz ar to pārskatīšana tiešām nepieciešama, lai garantētu visas šīs pamatiesības praksē. Vēlos uzsvērt arī to, ka nedrīkstam pieļaut diskrimināciju Eiropas Savienībā, neatkarīgi no iemesliem vai argumentiem, kas uh, mums var būt. Šobrīd uh, nediskriminēšanas direktīva tiek bloķēta institūcijās, bet svarīgi ir uh, virzēties ar to uz priekšu, lai mēs būtu līderi šajā jomā, lai mēs cienītu visus cilvēkus, neatkarīgi no Uh, atšķirībām. Tad pēdējo, pēdējās dienās uh, pretterorisma jautājums kļuvis īpaši aktuāls. Mēs redzam, ka šeit likumdošana atšķiras atkarībā no valsts, atkarībā no situācijas un uh, kad šīs eh, dažādās likumdošanas eh, nonāk saskarsmē. Ne visas eh, pamatiesības var teikt garantētas, un tās ir jālabo. Līdz ar to gaidīšu jūs priekšlikumus. Paldies, es to sapratu. Gribējāt izteikties? Komisija? Negribējāt. Tad labi. Tad neviens negrib. Līdz 16. Un nu, tomēr, Eleonora, lūdzu. Atvainojiet priekšstādātājiem. Eh, Bindas nuvērs, nuversies eh, vēlētos eh, pateikties kolēģai un vēlējos arī uzdot pāris jautājumus, lai izstrādātu tādu atzinums, kas pēc iespējas vairāk palīdzētu Lībijas komitējai. Es uzskatu, ka ārkārtīgi būtiski ir izcelt eh, tās, eh, tos līguma rakstus, eh, ar kuriem mēs strādājam. Un tātad, balstoties uz tiem lūgumrakstiem, kurus mēs saņemam, es domāju, ka būtu pareizi sniegt mm, savu viedokli. Es uzskatu, ka šajā komitejā ļoti daudzās eh, lūgumrakstos eh, tiek eh, uzsvērts jautājums par vidas aizsardzību, kā arī veselības aizsardzību. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja šāds ja būtu atsauce uz piesardzības principu tāpēc, kā arī uz vidas aizsardzību. 37. pāns. Un Eh, arī eh, ombudas ziņojums. Eh, tajā man ļoti pārsteidz tas, ka vairāk par 68 iesniegumiem neatiecās uz ombuda kompetenci. Iespējams, tas varētu būt interesanti, ja atzinumā tiktu iekļauts tas, ka katrs pilsonis var pirmajā instancē vērsties savā valstī. Nu, tādā vietā UDSNs gūta eh, balsis, eh, kas ir citās eh, valstīs. Un visbeidzot vēlētos arī izcelt citus lūgumrakstus, nu, kurus saņem šī komiteja. Un tie ir saistīti ar mazgadīgo, nepilngadīgo aizsardzību. Manuprāt, ir ļoti būtiski tas, ka Eiropas Savienībai uh, ir pēc iespējas eh, nopietnāk jāskata šādi gadījumi. Un noslēgumā vēlos teikt, ka visticamāk šis atzinums ir liela iespēja, interesanta iespēja, eh, lai iekļautu uh, informāciju no dažādiem uh, lūgumrakstiem, uh, un tādā veidā tas būs uh, liels atbalsts uh, Lības komitejai uh, atzinuma izstrādē. Okay, very good, very good. And nobody else? Lielas paldies! Es neatkārtošos par uh, termiņu iesniegšanai. Lūdzu, Danukas kundze turpinās. Thank you. Paldies! Esmu Anna referenta no zaļiem. Ļoti patīk šis priekšlikums. Un arī atzinums. Man ļoti patika arī jūsu ievaddaļa B, kur eh, teikts, ka viena trešdaļa no visiem lūgumrakstiem, ko saņēmam, ir par pārkāpumiem, eh, prot pamatiesību pārkāpumiem, kas atrunāti, kas atrunātas eh, hartā. Jūs pieminat arī hartas 51. pantu. Bet kas ir svarīgi, kas te nav pieminēts, ir ka tieši 51. pants neļauj mums rīkoties, saņemot lūgumu rakstu. Un vienmēr mēs uh, dzirdam komitejā, ka tas ir komisijā, ka tā nav komisijas kompetence un nedrīkstam iejaukties, jo 51. pants uh, nosaka, ka hartu varam piemērot, ja tas saskana ar ēslikumdošanu. Un pat jau mums ir um, pārobežu gadējumi, teiksim, ar bērnu pārvietošanu saistīti un citas problēmas, kura tiek pārkāptas pamatiesības. Komisija vienmēr uh, aizbildinās ar to, ka tā nav komisijas kompetence, tā ir dalība valstu kompetence. Tad es ļoti gribētu, lai šajā atzinumā mēs uh, koncentrētos uh, konkrēt uz mūsu komitejas uzdevumiem un mums būs grozījumi. Uh, lai norādītu, ka šī ir mūsu pamatproblēma, piemērojot hartu un izskatot lūgumrakstus. Un šeit vienkārši nav iespējas to atbilstoši piemērot. Un tā nu mums paliek šie lūgumraksti, un tad mēs nevaram tos virzīt uz priekšu politiskās politiskās ietekmes dēļ un tādēļ, ka mums ir šis 51. pants. Šī ir milzīgā problēma, un es ceru, ka Lībe komitejā tas arī izskanēs. Es ierosinu no savas puses eh, vienkārši konkretizēt mūsu problēmas ar eh, eh, mūsu problēmas lūgumrakstu komitejā, runājot par atsaucēm uz hartu. Paldies! Un tagad komisija dzirdēja Mm, gan referentu viedokli, gan ēnu referentu viedokļus, vai izteiksieties vai nē? Jā, paldies. Es baidos, ka saņemsiet tieši to pašu atbildi, ko bieži jau esat saņēmuši līdz šim. Es zinu, ka harta nosaka pamatiesības, bet um, 51. pāns ļoti skaidri atrunā hartas piemērošanas gadījumus institūcijās un arī dalību valstīs, uh, piemērojot Eiropas likumdošanu. Un tas ir standarts, uh, kas mums jāievēro. Es saprotu, ka no logumrakstu skatu punkta Tas varētu būt ļoti neapmierinoši, bet, kā jūs pati norādījāt, šī ir politiska ietekme, šī ir politiskā problēma. Komisija vienkārši nevar neko darīt šobrīd. Paldies! Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 16. datums pulksten 6. vakarā. 16. marts, kas nu jau visi drīz pienāks. Balsosim 16. aprīlī šeit komitejā. Un balsojums plenārsēdē notiks jūnijā vai jūlijā. Kāda īsti būs, vēl nezinu. Un tagad, dāmas un kungi, uh, uh, sagatavojieties, mums uh, ir jāizskata tētipam. Ja vienošanās un uh, attiecīgs priekšlikums. Referents ir Valensa kungs, un es dodu viņam vārdu. Paldies, priekšsādātāji. Pirms uzsākt, uh, vēlos uh, paziņot, ka mēģināju iekļaut pēc iespējas vairāk lūgumu rakstu par tētību, gatavojot manu. Uh, tekstu projektu. Sekretariāts man ļoti palīdzēja apkopot eh, lūgumrakstus. Brīnišķīgi pastrādājis sekretariāts. TTIPS um, ir um, viens no pamatjautājumiem Eiropas Savienības darba programmā un interesē daudzas ieinteresētās puses. Pilsoņiem ir daudz problēmu ar šo vienošanos, un uh, komitejai tas ir jāievēro bet eh, mēs varam sagrupēt eh, šos tematus. Runa ir par, gan par pārtiks produktu importu, gan par eh, ēst pilsoņu tiesībām uz digitālo pašnoteikšanos, tad, tad ārskatāmība ekonomiskā ietekme un investoru aizsardzība ISDS režīmā. Marta sanāksmē mēs pārunāsim šos lūgumrakstus, un es ierosināju koordinatoriem atlasīt lūgumrakstus pēc satura. Tas ļaus komisijai atbildēt uh, efektīvā veidā. Es arī nosūtīju rekomendācijas komisijai. Par um, katru no manis pieminētajiem tematu blokiem. Tiekoties ar komisiju, tiku pārliecināts, ka komisija darīs visu iespējamo, lai sagatavotos uh, mārta sanāksmē un sagatavotu atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Ļoti ceru dzirdēt vairāk no komisijas par uh, publiskajām konsultācijām, ko gatavo Eiropas ombuds. Ļoti labi, ka mūsu komiteja gatavo šo atzinumu jo tas pierāda mūsu apņemšanos uh, palīdzēt pilsoņiem. Uzskatu, ka atzinums būs ļoti noderīgs uh, turpmākiem lūgumrakstiem uh, par tētip, um, kas satura ziņā būs līdzīgi. Kad vienreiz izskatīsim šo jautājumu, būs vieglāk skatīt līdzīgus lūgumrakstus turpmāk. Katrā gadījumā es uh, gaidu labu sadarbību ar ANU referentiem. Interesanti būs uh, uzklausīt jūsu viedokļus tagad. Šis ir ne leģislatīvs priekšlikums, un līdz ar to tam jābūt īsām, mm, ja iespējams, uh, uz vienas lapas. Labi, Dārlingas kundze, lūdzu, sākam diskusiju. Liels paldies, un paldies, Jaroslav priekšlikums uh, darbam uh, nākamā mēneša sanāksmē šķiet ļoti labs. Mēs arī plenārsēdi varēsim izmantot, uh, lai izskatītu pēc iespējas vairāk loguma rakstu. Pat jā, tu teici, ka Mums būs daudz vairāk lūguma rakstu par šo tēmu. Varbūt Mārta sanāksmē mums palīdzēs uh, labāk um, izskatīt um, tos un atvieglot šo izskatīšanu. Man ir um, dažas idejas par grozījumiem, ko varētu iesniegt. Zinu, ka vēlamies um, vēlamies nosakt pēc iespējas vairāk logumu rakstu, bet uh, investoru uh, izlīguma kontekstā daudz logumu rakstu jau tika izskatīts. Jāsaka, ka lūguma raksti šeit daļai pārklājas, un tas jāpiemin atzinamā Nu, šķiet, ka jāatspoguļo arī šīs konsultācijas rezultāti. 97% respondentu tur um, ir bijuši pilnīgi negatīvi par ISDS, un uh, šī bija vislielākā komisijas organizētā konsultācija, līdz ar to tā noteikti jāpiemina. Es nu, domāju, ka tas stimulēs arī reakcijas no sabiedrības, no mūsu pilsoņiem. Tātad jāiekļauj ISDS aspekts šeit. Žēl, ka nerunājam šeit par TT eh, pilsoņu iniciatīvu. Pilsoņu iniciatīva netika atbalstīta, jo tā um, balstījās uz tirsniecības mandātu, nevis uz uh, atbilstošu dokumentu. Un mums arī tas jāuzsver. Ja neskatoties uz saturu, mēs redzam, ka pilsoņiem ļoti rūp tētips un tā dažādi aspekti. Un noslēgumā es nevēlos uh, pagarināt nevajadzīgu šo diskusiju. Varbūt caurskatāmības jautājums. Tas jau tā kā te ir iekšā. Komisija cenšas to uzlabot. Arī Eiropas ombuds ir uh, izlēmis piedalīties, bet jāatspoguļo arī kritika, kas ienāk par šo aspektu. runājot par dokumentu publisko pieejamību. Ne visus dokumentus var atrast neizlasīt brīvi. Tas ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka tas ietekmēs arī ombuda uh, apsvērumus par caurskatāmību. Tas ir atbilst lūgumrakstu, lūgumrakstos pieminētajām problēmām. Ļoti interesanti, kā noritēs šī marta sanāksme, un tad jau redzēs, kā iesim uz priekšu. Thank you very much. Lielas paldies. Tagad vērts Alkins kundzei. Paldies. No sākuma nelielā piezīme. 17. mārtā tā ir zaļā nedēļa, un tur ir viss kaut kas mm, sarganizēts jau ar manu delegāciju ar Palestīnu. Es esmu runājusi um, ar sekretariātu Mm, tādā veidā nebūs iespējams eh, gūt visus grozījumus visās valodās. Eh, es vēlējos jūs eh, brīdināt, ka šī ļoti būtiskā sanāksme, kur risināsies par jūsu ziņojumu, Jaroslāv. Tas ir zaļās nedēļas sākumā. Tas ir liels apdraudējums. Un es domāju, ka to vajadzētu tiešām mainīt. Man ir ļoti žēl to darīt, bet tā tas ir. Un vēlos arī teikt to, ka, manuprāt, ir eh, skaidrs, ka eh, daudz lūguma rakstu iesniedzēji jau eh, līdzīgi ir rīkojušies un iespējams nākotnē mūsu likumdošana tiks atrodāta, pat tad, ja viņi teiks, ka tas nenotiks, es varu teikt tikai to, ka pagājušajā gadā mēs beidzām tiesību aktu, ļoti priecājos par pārskatāmību. Uh, farmācijas industrijā. Es domāju, ka mūsu pilsoņi to ļoti atbalstīja, ja tur būtu pilna pārstāvība. Un ko es tur redzēju īsti pēc tam? Eh, tur eh, bija tā, ka eh, tieši šis likums bija šajā ASV sarakstā, no kā viņi gribēja atbrīvoties tātad šajās sarunās. Un tas ir saskaņā ar to, ko es tagad dzirdu no farmācijas industrijas pārstāvjiem Eiropā, ka viņi vēlas atbrīvoties no visas šīs pārstāvības, eh, par kur mēs tā cīnāmies. Jūs varat man eh, piekrist, eh, bet jums ir arī jāapzinās, ka tas ir ārkārtīgi riskants jautājums, un mēs nezinām ne par ko, neko par to, tātad, vai šīs te, sūdzības ir apstrīdētas, un to var arī darīt. Un iegūmi no tā, eh, ka eh, nebūs eh, muitas nodevs, tas nav nekas, tāpēc, ka ehm, tas ir gandrīz jau pasāvoši. Parasti ir aicinājums uz brīvo tirzniecību. Es to atbalstu, tāpēc, ka es tiešām atbalstu kopumā brīvo tirzniecību tomēr. Šeit nav runa par brīvo tirzniecību, tur ir runa par to, kā var visu harmonizēt. Un šajā procesā mēs esam nobarīti malā, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Es domāju, ka mums daudz vairāk uzmanības tam vajadzētu pieminēt, pievērst ISDS instrumentam. Mēs esam izveidojuši instrumentu tirzniecībai ar valstīm, kurām ir ļoti vājas juridiskās sistēmas tā ir tāda eh, sistēma, kas eh, šobrīd eh, pastāv jāsaka ASV un ES. Un tas netiek apstrīdēts. Es tikai vēlējos teikt, ka tas ir daudz dramatiskāk, tas, kas šeit notiek. Mums ir jāskatās, kā mēs varam piemēroties atsevišķām situācijām. Nespējams, eh, ka eh, mēs mm, šādā veidā sevi dzenām slazdā. Tomēr paldies eh, par jūsu ziņojumu, par jūsu laipnību, par to, ka iekļāvāt lūgumu rakstus. Es domāju, ka tam vajadzētu būt daudz drūmākam. You don't look scared. Jaroslāva, jūs gan neizskatāties diezko nobijies. Aukenskundze saka, tad parasti nesmu tik dusmīga. Paldies jums abiem, saka priekšsādātāja. Un tagad vārds Guzmāns kundzei. Paldies! GUE grupas vārdā varu teikt, ka nu, šī ir komiteja, kas ir atbaldīga par to, ko pilsoņi vēlas redzēt attiecībā uz pārstāvību, kas attiecās uz mūsu sarunām par nolīgumu. Mēs uzskatām, ka mūsu atzinumam ir jābūt ambiciozākam un arī kritiskākam. Mēs eh, esam eh, pieredzējuši ļoti daudz eh, tikšanās reizes ar lobbyiem, 520 tikšanās, un tomēr nav bijušas tikšanās reizes ar NVO, dažādām asociācijām un arotbiedrībām. Un mūsu atzinumā vajadzētu atspoguļot arī to, ka uh, pilsoņu informācija tiek uh, uzglabāta arī šeit parlamentā. Mums nav tiesības piekļūt visai informācijai. Ir eh, lasīšanas telpa, kas ir izveidot, lai mēs varētu lasīt dokumentus, tomēr ne visi tur var iekļūt. Un bija arī vēstule no uh, Bersero kundzes, uh, kura ir sarunu vedēja. Un tur bija teikts, ka Eh, šie eh, dokumenti nebūtu pieejami sabiedrībai 30 gadus un cilvēki tādā veidā tiktu turēti pilnīgā neziņā. Eiropas eh, ombude arī to ir pētījusi. Lai redzētu, vai vajadzētu būt publiskai piekļuvēji sarunu dokumentiem. Un mums ir nepieciešama aktīva pieeja, lai pārstāvība būtu pēc iespējas lielāka šajās sanāksmēs. Eiropas eh, komisija ir veikusi konsultāciju procesu un 93% no iesaistītajiem teica nē. Tas ir kas eh, tāds, eh, kas apdraud demokrātijas principus. Es nevēlos uh, pārāk ilgi izsakties, tomēr es domāju, ka šeit eh, mums nāksies eh, ievērot ļoti kritisku pieeju līgumam, jo eh, tā ietekmēs dažādas sabiedriskas pakalpojumus, darba tiesības, pie informācijai, pie zālēm. Tās ietekmēs ļoti daudz dažādu lietu ar šo regulējušo konverģenci, un līdz ar to mēs um, darīsim visu nepieciešamo darbu pie šī jautājuma. Uh, un mēs arī iesniegsim šādus grozījumus. Paldies! Ļoti labi. Tagad vārds Eleonorai Lūdzu. Paldies! Arī es eh, vēlos eh, pateikties eh, kolēģim par veikto darbu. Man ir daži komentāri. Kā jau teica kolēģi, ir daži ļoti svarīgi aspekti, kas ir jāņem vērā. Bet ir skaidrs, eh, kā lūgumraksta komitējai mūsu darbā ir skaidrs, eh, ka eh, šīs lūgumraksts atsloguļo pilsoņu bāžas par TTIP sarunām, tātad kādā mērā šis līgums radīs ieguvumu mūsu ekonomikai. Ir eh, dažādas šaubas, eh, kas pastāv eh, šajā ziņojumā, un tas ir saistīts arī ar šī nolīguma ilgspēju. Un iespējams šī komiteja ir ideālā vieta diskusijai ar pilsoņiem. Un šajā ziņojumā ir iekļauts mūsu bāžas par DTIP, jo līdz šim pārāk daudz noslēpumu ir radījuši pārāk daudz bāžas. Un par to runāja arī kolēģi nu pat kā Un uh, mēs pat nevaram piekļūt lasīšanas uh, telpai. Uh, šie dokumenti ir konfidenciāli, un mēs arī nevaram vienoties, kādas būs sekas šim nolīgumam. Tas arī attiecās uz abiem kontinentiem kuriem ir ļoti atšķirīgi viedokļi par kādu lietu, kas ir ļoti būtiska, lai varētu runāt par šo nolīgumu. Tātad viesaizdarbības princips. To pilnīgi noteikti vajadzētu iekļaut atzinumā, lai mēs varētu interkomitejai eh, eh, sniegt eh, pēc iespējas precīzāku informāciju. Un es esmu ļoti mm, apmierināta arī ar to, ka mēs arī zinām lūgumrakstus attiecībā uz sveicamības procedūru. Paldies! Tagad jautāju komisijai, vai jūs vēlaties izsaikties? Paldies, eh, priekšsēdētājas kundze. Es eh, neizteikšos eh, par um, visiem jautājumiem, jo laiks ir ļoti ierobežots. Man ir tikai pāris lietas, par kurām vēlos runāt, kas ir ļoti būtiskas šai komitejai un arī saņemtām mērā diskusijām. No sākuma jūs jau zināt to, ka TDIP ir viens no galvenajiem jautājumiem, kuram strādā Intas komiteja. Eh, Langstroms eh, kundze eh, tur vairāk kārt jau ir bijusi, un daudz no lietām, par kurām jūs šodien runājāt, jau ir izdiskutētas Intas komitejā. Un tas, ko mēs piedāvājam, mēs varējām diskutēt arī šajā komitejā, ja jūs to vēlties darāt, un mēs to varam darīt jau 17. martā vai kādā citā reizē. Otrā lieta. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību apstākļiem, ka dažkārt uh, sabiedriskajās debatēs eh, ir tāds pieņēmums, eh, ka eh, Eiropas sabiedrība ir preci TTIP, lai arī kā jūs definētu. Es vēlos atsauties uz nesenu Eirobarometru aptāju, kur bija redzams, ka vairums Eiropas pilsoņu patiesībā ir par šo nolīgumu. Tas gan nenozīmē, ka nepastāv eh, bāžas eh, jautājumi, un, protams, šie eh, jautājumi ir ļoti pamatoti, un no komisijas puses raugoties ir pienākums paskaidrot šīs bāžas, iespējams arī dažas no bažām, kas tika aktualizētas šajā komitejā. Un varbūt tur nemaz nav tāda pamatojuma, kā mums dažkārt šķiet. Un tad ir vēl daži jautājumi, Pavisam īsi par pārskatāmību. Tas ir ļoti svarīgs jautājums šai komitejai. Jūs zināt, ka Junkera e, komisija ir e, padarījusi pārstāvību par vienu no e, darba prioritātēm, arī Malsējums kundze to ir izvirzījusi kā vienu no prioritātēm. 25. novembrī komisija pieņēma pie, paziņojumu par šo jautājumu, konkrēti par TTIP, es to visu uh, nenolasīšu, neatkārtošu visas detaļas, tomēr mm, kā pēcpasākumu mēs esam sākuši īstenot eh, šo eh, jauno, eh, nekad nebijušo pārstāvības iniciatīvu. Mūsu mājaslapā varat iepazīties ar dažādiem dokumentiem, jūs varat iepazīties ar informāciju, cik tālu esam tikuši sarunās par šiem dokumentiem, un jūs varat redzēt to, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija Eiropas komisijā, un Eiropas Savienība to arī aizstāv. Un es arī eh, domāju, ka mm, mājaslāpe ir ļoti vērtīgs informācijas avots attiecībā uz eh, sarunām, un es eh, neiedziļināšos visās detaļās, nestraucēties. Tātad par um, informāciju par dažādiem jautājumiem, par dažādiem elementiem, par kuriem rīta diskusijas, par visu, kas ir saistīts ar šo sarunu procesu un būtību. Mums e, ir ļoti veiksmīga sistēma pilsoņu informēšanai un dialogam ar pilsoņiem. Un tas ir e, pilsoniskās sabiedrības e, dialogs, kurš var kalpot par piemēru daudzām komisijas aktivitātēm. Mēs esam diskutējuši par jautājumiem saistībā ar TTIP ļoti daudz reizes. Piemēram, katra sarunu kārtas uh, Eh, gaitā eh, bija arī iesaistīto pušu sanāksmes, kur piedalījās eh, simtiem iesaistīto pušu. Tas viss tika pārādīts internetā, un pilnīgi visi Eiropas pilsoņi tā varēja sekot internetā. Tas nav viss. Mēs esam arī veltījuši sanāksmes konkrētiem aspektiem, tā kā šeit tika pieminēti standārti, tad bija arī jautājums bāžas par to, vai pastāv risks, ja tiek pazemināti standārti attiecībā uz ķīmiskajām vielām. Mēs esam organizējuši arī publiskas sanāksmes ar iesaistītām pusēm un esam detalizēti izskatījuši Eiropas Savienības priekšlikumus Eh, lai izpētītu, vai tas tā tiešām ir, eh, vai tik tiešām, eh, vai arī tur ir kādas bažas. Protams, kā mēs nevēlamies mm, diktēt cilvēkiem, ko domā, tomēr ir ļoti būtiski viņiem sniegt informāciju un paskaidrot, par ko mēs īstvedam sarunas. Tad ir TTIP padomdevēja grupa, tad ir arī daudzas pilsoņu informēšanas aktivitātes. Es, piemēram, Ļoti eh, bieži savā valstī, Vācijā, esmu piedalījies TTIP pilsoņu dialogos, un tādā veidā mēs eh, izmantojam milzīgus resursus, un mums tā ir tik tiešām prioritāte paskaidrot pilsoņiem, kas tas ir, ko mēs darām, kāpēc mums liekas, ka tas ir Eiropas Savienības interesēs. Un mēs arī vēlētos iziet eh, cauri punktu punktam, tātad visām bažām un bailēm šajā kontekstā. Un jāsaka, ka mēs arī uzturām cieši kontaktus ar Eiropas ombudu Esam eh, beiguši eh, darbu pie eh, atbildes ombuda iniciatīvas ziņojumam. Tas tiks pabeigts nākamajā nedēļā un tad tas tiks arī publicēts. Es tikai vēlējos atzīmēt, ka kopumā ombude atbalsta mūs, mūsu pārstāvības aktivitātēs. Viņa ir ierosinājusi vairākus jautājumus, kas būtu jāapstiprina. Mēs izskatīsim, esam izskatījuši šos punktus, dažus no tiem esam pieņēmuši, dažus esam jau iztenojuši, par citiem mēs domājam. Un iespējams tas būs eh, viens no tiem jautājumiem, par kuriem mēs runāsim kādā no, no eh, nākotnes sanāksmēm. Atvainojos, ka tik ilgi runāju, bet tās bija ļoti svarīgi. Atsauties uz visām šīm lietām. Paldies! Paldies, eh, ka tik veiksmīgi izskaidrojāt šos jautājumus. Paldies arī par jūsu atvērtību un vēlmi iesaistīties dialogā ar šo komiteju, kā arī ar citām komitejām. Un laika grafiks ir tāds, eh, ka eh, eh, projektā izskatīšana 3. mārts, grozījuma iesniegšana 23. mārts un balsojums 16. aprīlī. Tas ir tā, kā mēs tālāk mm, rīkosimies, jārek, es jums vairs vārdu nedošu, bet tagad es domāju, mums ir jādodas uz priekšu un mēs dosim vārdu lūgumraksta iesniedzējiem, kuri ir klātesoši. Uh, Un tas ir ļoti būtisks e, jautājums, par kuru arī mēs vairāk uzzināsim. Un tāpēc esmu ļoti priecīga, ka e, varu e, aicināt uz šo komitejas sanāksmi Beatriz Garotu, Kristīnu Marsiesu, kā arī no Valencijas Briseles kopienas Marijas Palautu, Mariju Palautu Deregu, kā arī pārstāv no komisijas. Bet no sākuma mēs noskatīsimies video. Jūs zināt, kāda ir fona informācija, tātad mm, metro katastrofa Valencijā, kurā 43 cilvēki eh, tika eh, nogalināti un daudz desmit tika ievainoti. Tagad mēs noskatīsimies video un pēc tam uzklausīsim liecības. Thank you.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 En las imágenes que acaban de ver, se muestra cuál fue el. Kadros, ko jūs nu pat redzējāt, jūs varējāt arī redzēt, eh, ko darīja mm, mm, metro un ko darīja eh, Valencijas eh, varas iestādes viņi realizē cenzūru un liedz izplatīt objektīvu informāciju. 43 cilvēki gāja bojā un uh, vairāk nekā 10 tika ļoti smagi ievainoti. Pēc šādām traģēdijām ir jāveic analīze par cāloņiem un jārealizē pasākumu, lai tas vairs nekad neatkārtotos. Tomēr Valencijas valdība manipulē ar informāciju un meloja. Tie, kur cieta negadījumā un viņa ģimenes nav pelnījuši tādu attieksmi. Politiķi nevar turēties pie varas uz katastrofā cietušo rēķina. Tika izveidot Valencijas metro uh, avārijā bojā gājušo asociāciju, lai aizstāvētu šo cilvēku tiesības. Kopš 2006. gada mēs esam centušies panākt atbildes uz mūsu izvirzītiem jautājumiem, panākt atbildības uzņemšanos. Vairāk nekā 8,5 gadus mēs esam noraidījuši oficiālo versiju, ko visu laiku uh, pauda Valencijas valdība. Mēs esam daudz strādājuši, esam daudz cietuši, mēs esam pētījuši, kādēļ netika nodrošināta drošība metro līnijā tajā dienā. Mēs esam strādājuši ar žurnālistiem, juristiem, uh, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotājiem. Mēs kontaktējāmies ar dzelzceļa darbiniekiem, ar anonīmiem cilvēkiem, kas ļāva mums apkopot informāciju un atspēkot melus. Svarīgākais panākums bija tas, ka mēs panācām tiesvedības atsākšanu. Tas notika 2014. gada 20. janvārī, un patreiz trīs vadošas amatpersonas tiek apsūdzētas par atbilstošu drošības pasākumu neievērošanu. Viņi cerēja, ka m, mm, tiks eh, slēgta šī lieta, bet mēs neatteicāmies no šīs cīņas, eh, lai eh, panāktu to, ka atbildīgie saņem sodu, un mēs negribētu, lai 2006. gada katastrofa tiktu pieminēta kā ka Mm, iespēja mūsu politiķiem melot, lai paliktu pie varas. Mēs gribētu, lai šī metro katastrofa tiktu izmantot, lai padarītu mūsu sabiedrību labāku, lai tā kļūtu par sabiedrību, kur eh, padara pilsētu eh, sabiedriskā transporta tīkla uh, Um, drošības sistēmu daudz nopietnāk. Un mēs gribētu, lai tiktu garantēts tas, ka šo cilvēku intereses, kas cieta Valencijā, tiktu aizstāvēts un pārstāvēts. Kad Eiropas pilsoņi vērš, vēršas Briselē, viņi vēršas pēc taisnīguma, taisnīguma, ko viņi nevar panākt savā dzimtenē. Šī diena ir ļoti svarīga mums, jo šī ir pirmā reize, kad uh, mūsu valdība reāli apsēdīsies un sāks izskatīt mūsu uh, prasības, un pirmo reizi Briselē tiks analizēta politiskā atbildība un tas, kā šis konflikts ticis mm, tālāk um, risināts un kā ir izmeklēts katastrofas sekas. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu Kristīnai Marsijas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt mums iespēju uzstāties šajā komitejā un iepazīstināt jūs ar Valencijas reģionālās valdības pozīciju. Un paldies arī par to, ka izskatījāt mūsu iesniegto ziņojumu par šo negadījumu. Mēs noteikti jūtām līdzi cietušo ģimenēm, un mēs esam gatavi sadarboties ar tiesu sistēmu, lai noskaidrotu katastrofas cēloņus. Tajā dienā, kad negadījums notika, tika uzsākta izmeklēšana, kas pabeidzās 2008. gadā ar secinājumu, ka avārijas cēlonis bija tas, ka metro vilciens pārāk liela ātruma dēļ vienkārši nobrauca no sliedēm, pārsniedzot atļauto ātrumu divas reizes. 2014. gada janvārī tika atsākta tiesvedība un izmeklēšana tika atvērta, jo tika konstatēti jauni fakti. Un februārī tika uh, saņemts jauns neatkarīgu ekspertu ziņojums, kurā tika analizēta bremžu sistēma un logi pēc avārijas, un tika konstatēts, ka vilciens bija tehniski labā kārtībā, un tas neradīja tehnisku apdraudējumu satiksmes drošībai. Tajā pat laikā Protams, naudas kompensācijas nevar kompensēt tuvinieku un mīļo cilvēku zaudējumu, bet Valencijas uh, valdība izmaksāja koncepciju cietušo ģimenēm. Bet tajā pat laikā tika pārkāpts plurālismu princips, tāpat kā demokrātiska pārstāvniecības princips netika ievērots. Tiesvedībā dažādu parlamentāro grupu dalībnieki piedalījās proporcionāli pārstāvniecībai Valencijas parlamentā. Tika iesniegts visi attiecīgie dokumenti izmeklēšanas komisijai. Tāpat tika pieņemti arī parlamentāro grupu iesniegtie dokumenti, tika saņemti 48 informācijas pieprasījumi, tie visi tika izpildīti. Uh, neviens dokuments netika slēpts. Jebkurš Valencijas parlamenta deputāts uh, var pieprasīt informāciju no administrācijas, un tas tā ir noticis jau vairāk kārtīgi iepriekš. Piemēram, 32 cilvēki atbildēja uz izmeklēšanas komisijas jautājumiem un netika slēpta informācija nec par drošības sistēmu, nec uh, rītošā sastāvu tehnisko stāvokli. Valencijas iestādes sniedza tiesām informāciju pilnā apmērā un netika arī slēpta nekāda informācija. Un ja e, runā par e, sliežu stāvokli, tad par to tieši jautājums netika uzdots. Tālāk par drošības sistēmu. Šī automātiskā bremzēšanas sistēma tika uzskatīta par pietiekamu. reģionālam, vietējam, vietējās satiksmes vilcienām, nevis uh, tām vilcienām, kas tika izmantots metro satiksmē. Tāpat m, mm, netika konstatēts strādājošo uh, pie, pie, pieprasījums nomainīt automātiskās bremzēšanas sistēmu. Tas pirmoreiz parādījās tikai 2005. gada septembrī. Uh, kad arotbiedrība pārstāvji ierosināja, ka uh, varētu tikt nomainīta automātiskās bremzēšanas sistēma, bet komitejas protokolā netiek norādīts, ka uh, šī, šis pagrieziens, uz kur notika avārija, būtu bīstams vai būtu tā saucamais melnais punkts. Tāpat nav liecība tam, ka šajā vietā būtu notikušas citas metro avārijas pirms tām. Tāpat tika norādīts, ka 2003. gadā bū, esot noticis līdzīgs gadījums, bet tas nenotika šajā pagriezienā, bet citā vietā uz minētās metro līnijas, un tas notika nevis uh, tādēļ, ka tika pārsniegts ātrums, bet tādēļ, ka salūz viens no metro vilcienu riteņiem. Tā ir taisnība, ka metro vilcienā izmantotie logi tika nomainīti, bet sistēma, kas tika izmantota, lai e, šos logus iestiprinātu, bija tieši tāda pat, kādu izmantoja oriģinālais ražotājs. Izmeklēšanas procedūra joprojām turpinās, un tādēļ mm, mums vajadzētu nogaidīt izmeklēšanas galīgo rezultātu, kas attiecās uz reģionālās televīzijas atspūkļoto informāciju. Mēs objektīvi piefiksējām informāciju, kas tika sniegta televīzijā trīs dienas pēc eh, notikuma. Uh, informācija tika raidīta 30 stundu apmērā, un reģionālajā televīzijā bija vairāk nekā 300 sižets par to, kas notika. Ņemot vērā norādes uz to, ka varētu būt pārkāpts Eiropas Savienības tiesību normas, piemēram, cietušo asociācija norādīja, ka tika pārkāpts otrais uh, pāns Eiropas Savienības dibināšanas līgumā un 11. pāns eh, pamatiesību hartā par vārdu brīvību, tad no juridiskā viedokļa harta ir piemērojama tikai un vienīgi gadījumos, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības tiesību normām. Šajā konkrētajā gadījumā tādēļ nevar izmantot šo pāntu. Un Komisija to ir arī atzinusi. Tālāk, neatkarīgi no tā, vai šī harta var tikt vai nevar tikt piemērot šajā konkrētajā gadījumā, caurskatāmība un vārda brīvība un tiesības uz informāciju ir nostiprināts Spānijas likumdošanā un jebkuru pārkāpumu, par jebkuru pārkāpumu var iesniegt prasību tiesā. Noslēgumā mēs esam gatavi sniegt jums jau kādu informāciju, ko jūs varētu pieprasīt par šo situāciju. Paldies! Paldies, un tagad gribētu lūgt komisiju Jordāno Rīgas kungs, lūdzu. Grazie, signora Presidente. Eh, Paldies, eh, priekšsēdētājs eh, kundze. Patiesībā man nav daudz ko piebilst daudz, kas jau iepriekš ir ticis pateikts un kas attiecās uz Eiropas e, tiesību aktiem mm, dzelzceļa transporta jomā, tie netiek piemēroti e, metro. Un ir jāsaka, ka kopumā e, Eiropas likumdošana nav piemērojama tādām vietējām situācijām. Un tas gan uh, neliedz nacionālajām iestādēm, vietējām iestādēm iedvesmoties no kopienas direktīvām, lai noteiktu um, konkrētas normas attiecībā uz vietējo transportu. Protams, um, Eh, tur eh, nevar iekļaut eh, dažādas tehniskas specifikācijas attiecībā uz savstarpējo sadarbspēju vilcieniem, mm, kas brauc metro, jo tas attiecās uz viegliem vilcieniem. Vai, nu, tātad, kurā gadījumā vagoniem, kas tiek izmantoti vietējā pilsētas satiksmē. Un kas attiecās uz to, eh, par ko ir runa šajā lūgumrakstā. Mm, tātad, ko šobrīd skata Spānijas iestādes, eh, komisija ir pārliecināta par to, ka Spānijas iestādes eh, sniegs pēc iespējas drīzāk visu nepieciešamo informāciju juridisko procedūru ietvaros. Paldies! Tack så mycket. Paldies! Un tagad es gribētu dot iespēju arī tulkiem pastrādāt, tādēļ es pārgāju uz zviedru valodu. Tā, Valēns kungs, paldies priekšsēdētāji, es gribētu izteikt līdzjūtību cietušo ģimenēm. Tas bija traģisks negadījums, un es gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai ģimenes saņemtu visu atbalstu, kas vien iespējams, izmantojot eh, gan nacionālu likumdošanu, gan reģionālo, un lai to sniegtu gan Spānijas valdība, gan Valencijas valdība. Mēs no komisijas puses dzirdējām, ka ceturtā dzelzceļa pakete, kas tika pieņemta pirms četriem gadiem, neatiecas uz uh, metro, tramvajiem un eh, elektrovilcieniem, kas tiek izmantot pilsētas satiksmēji, subsidiaritātes principu piemērošanas dēļ. Es domāju, ka mums komitejā ir jādara viss, lai palīdzētu cietušo ģimenēm panākt taisnīgu tiesu, bet Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka mūsu rīcībā esošie instrumenti ir ļoti ierobežoti, jo uh, Mums ir jāatceras par subsidiārtāts principu šajā konkrētajā gadījumā. Paldies! Paldies, Albiela kundze, lūdzu. Paldies! Vispirms gribu sveikt lūgumraksta autors šeit. Valencijas metro uh, katastrofas upuru asociācijas pārstāvis, jo viņi šeit ir ieradušies, lai saņemtu to, kas viņiem ir ticis liekts. Tas ir taisnīgums un caurskatāmība, un tādēļ viņi ir šeit. Tā ir visdrūmākā nodaļa Valencijas nesenajā vēsturē, un tas ir arī nopietnas. Uh, um, negadījums Eiropas vēsturē, bet mums būtu jāuzņēmas politiskā atbildība, jo šajā negadījumā tika ievainoti vairāk nekā 10 cilvēki, 43 gāja bojā, bet politiska atbildība neuzņēmās neviens. Es domāju, ka mazākais, ko varētu sagaidīt šajā gadījumā, būtu kāds rakstisks dokuments, kur viss tiek uzskaitīts punktu pa punktām izmeklēšana um, beidzās ļoti ātri, piecu darba dienu laikā, un tika apšaubīti arī cilvēki, kas tika piesaistīti izmeklēšanā, kā mēs redzējām video, viņi slēpa to, kas bija noticis iepriekšējo negadījumu izmeklēšanas gaitā, un tādēļ mēs atbalstām šo lūgumu rakstu, lai būtu nodrošināts demokrātisks garantijas šādās izmeklēšanas komitejās, un lai mēs nor nodrošinātu arī plurālismu. Gribētu šeit sveikt parlamentā arī Valencijas mm, reģionālās eh, valdības eh, pārstāvi. Diemžēl viņa rīcība ir bijusi mētiska, negodīga, viņi ir manipulējuši ar informāciju un tika pieminēta norma vārda brīvības pamathartā. Tieši šīs tiesības viņi ir centušies cenzēt. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja Eiropas parlamenta deputāti paši aizbraukt uz vietas un parunāt ar cilvēkiem, kuri bija saistīti un kur skāra šis eh, negadījums, lai viņi parunātu ar cilvēkiem, kur strādāja um, metro um, tajā laikā. Un būtu labi, ja mēs tiešām uh, saprast, kādēļ drošības pasākumi nenostrādāja, lai šāds negadījums neatkārtotos. Priekšsēdētāji kolēģi, mums ir ļoti maz laika un priekšsēdētāji lūdz tulkus palikt desmit minūtes ilgāk un turpināt tulkot sanāksmi. Eins. Five minutes. Five minutes? Five minutes. Okay, five minutes. Which means that this long list of Spanish. Tātad piecas minūtes vēl pēc sēdes beigām tiks notrošināts tulkojums. Tagad došu vārdu vispirms Estaras kundzei. Eh, bueno, en primer lugar, lo he dicho antes. Paldies. Vispirms eh, mums jārespektē un eh, jāciena cietušie 73 cilvēki tika ievainoti daudzi, zaudēja dzīvību. Mums um, jārīkojas, es um, uzmanīgi uzklausēju uh, um, deputātus, kas izteicās, un šķiet, ka Valencijas valdība diezgan visaptveroši izmeklēja situāciju. Es nevaru piekrist uh, deputātiem, kas vērsās pret valdību. Eksperti uh, tā arī teica, ka pārāk uh, liels ātrums uh, izraisīja šo nelaimes uh, gadījumu. Ja 40 km stundā vietā jūs braucat ar ātrumu 90 km stundā, nu tad šāds negadījums īstenībā neizbēgams. Valencijas un Barcelonas eksperti veikuši pat pētījumus, kas pierādīja, uh, šīs argumentācijas uh, korektumu. Tātad eksperti runā par uh, pārāk lielu ātrumu kā negadījumu iemeslu. Mēs daudzus gadus esam vērojuši, kā šīs parlamentārās komitejas darbojas uh, komisijā un parlamentā, un ir arī tādi kā pārstāvniecības noteikumi, ka šeit ir svarīgi nav izmeklēšana pati par sevi, jārunā par juridisko izmeklēšanu, kas neatkarīgi noskaidros eh, notikušo. Televīzijā 307 reizes tika pieminēts šis negadījums, 30 stundas situācija tikusi attēlota televīzijā, tad varēja redzēt filmētus kadrus. Tehniķi palūdza uh, liecināt ir to arī izdarījuši, un uh, šīs liecības ir apkopotas, un mūsu rīcībā mēs gaidām joprojām informāciju no Spānijas iestādēm. Un uh, cietušo asociācijā, protams, var iebilst pret to, kas notiek. Bet es uzskatu, ka valdības uh, uzsāktās iniciatīvas ir pareizas, un mums jāļauj viņiem strādāt un jāuzklausa, ko viņi teiks nevajadzētu tagad uzsākt kādu misiju jo cilvēkam jāļauj strādāt. Labi, vēl viens runātājs izteiksies, un tā būs Sebājas kundze, lūdzu. Teiksim tā, ja vēlaties runāt angliski, labi, bet mūsu tulki, mūsu tulki eh, turpinās tulkot vēl divas minūtes. Es runāšu angliski, bet es ceru, ka man ļaus izteikties šajā komitejā. Sebājas kundze. Es runāšu spāniski, un um, ir pēc būtības viena lieta, ko vēlos teikt. Valencijas iestādes to jau teica. Mēs neko negribējām noslēpt. Bet, ja nekas netiktu noslēpts, mēs šodien nebūtu šeit. Tā kā ļoti labi, ka tas tiek publiskots, ka var izmeklēt, kas tad tiešām ir noticis ļoti caurskatāmā veidā. Mēs neko nevēlamies slēpt, ne no viena. Aizstājamies par pilnīgu caurskatāmību. Ja ļoti labi, nu, īsnībā uz šīs nots varētu arī pabeigt, bet uh, Mārtos eh, lūdzu vārdu pirms jums. Eh, viņam vārds. Ļoti ātri. Es atbalstu cietušo ģimenes. Es uh, atbalstu arī cietušo asociāciju un tās darbus. Pat ja runa būtu par vienu cietušo, būtu vērts nodibināt šādu asociāciju. Pēdējo gadu laikā Esmu strādājusi par deputātu šeit parlamentā un bieži jautāju sev, kāpēc tik svarīgi jautājumi nav tikuši arī iepriekš izmeklēti lūguma rakstu komitejā. Droši vien ta, tas pamatojums ar to, ka tā nav parlamenta kompetence un par to neeksistē. Tas ir šeit nav tikuši pārkāptas, nav tikušas pārkāptas parlamenta normas un. Um, mm, Tāpēc par to netika diskutēts. Bet šodien mēs par to runājam. Ļoti labi, ka tas tā ir. Kaut arī dažas lietas palika neskaidras, svarīgākais ir par to runāt. Es nevēlos uh, kritizēt eh, konkrētas politiskās partijas, kas varbūt mēģinājušas pārtaisīt šo cīņu par politisko priekšvēlēšanu kompaņu. Mums jāatbalsta cietušie, tas ir mūsu primārais uzdevums un jāpriecājas par to, ka šis lūgumraksts joprojām ir atvērts, lai kliedētu visas šaubas, lai katru ziņojumu varētu izpētīt, lai mēs par to diskutētu, lai šīs diskusijas tiktu arī pabeigtas. Not nu, labi. Tagad um, ierosinu šādu rīcību. Vēlos pateikties uh, mūsu viesiem, kas uh, ieradušies un kas uh, dalījās eh, ar mums eh, savā pieredzē, savās ciešanās, savās skumjās. Šī ir cilvēka traģēdija un mēs eh, jūtam līdzi jums sakarā ar to, kas jums nācies piedzīvot, ko jums nācies piedzīvot. Tagad notiek otrā izmeklēšana un arī juridiskā izmeklēšana. Šis lūgumraksts līdz ar to paliks atvērts. Mēs komitejā cieši sekosim līdzi tam, kas notiek. Mēs neesam tiesa, protams, bet eh, mūs ļoti interesē šis dosjē. Mēs arī dzirdējām, ka es likumdošana šeit eh, netiek piemērota tieši runājot par dzelzceļiem. No komisijas tas izskanēja, bet varbūt arī citi ceļi. Varbūt transporta komiteja varētu to, to nodarboties. Mēs varam nosūtīt viņiem šo dosjē lai viņi to izskata un atgriežas pie mums ar priekšlikumiem. Ja mūsu likumdošanas komiteja kaut ko vēl, vēlas ierosināt, tad mēs um, būsim pretim nākoši. Tas, uh, vārdsakot, mums dziļi aizkostina, mēs uh, esam pārliecināti, ka lieta ir ļoti svarīga un uh, mēs turpināsim tam sekot līdz. Atvainojiet, eh, ka nevaru dot vārdu visiem, kas eh, gribēja runāt. Eh, es domāju, ka mēs varam diskusijas turpināt šeit arī bilaterāli pēc oficiālās sanāksmes slēgšanas. Hacer constar en acta